nodokļu. Tad par pašresursu jautājumu. Uzskatu, ka Eiropas Savienības pašresurs ļauj mums šādos fonds izmantot izaugsmes veicināšanai. Tā ir radoša pieeja un tā arī būtu jāpiemērā. Dāmas un kungi, ļaujiet man mazu paziņojumu izdarīt. Es vēlos sveikt Meksikas parlamenta un senāta deputāts, kas ir mūsu apmeklētāju ložā. Eh, vēlu jums patīkamu viesošanos Briselē un Strasbūrā. Thank you very much. Paldies. Un tagad turpinam ar Kalfina kungu. That, uh, shall... Paldies priekšsādātājiem. Es uh, ceru, ka tiks nobalsots par šo ziņojumu. Es redzu, ka kolēģiem rūp, kā FDN sistēma ietekmēs nodokļu maksātājus, un eh, pilnīgi pareizi rūp, bet um, aplūkosim līdzsvaru, kas viņam jāmaksā par finanšu sistēmas konsolidēšanu. Tad, tad praktiski banku kapitāls tiek eh, palielināts eh, tiešā veidā, netiešā veidā. Uh, tiek izmantot Eiropas eh, finanšu struktūras eh, centrālā bankā un tā tālāk. Nepieciešami miljoni, lai konsolidētu finanšu sektoru. Ja ieviesiesim FDN, tad eh, šo nastu no nodokļu maksātājiem noņemsim. Nevis pilnīgi, bet vismaz daļēji. Un ja daļēji šī nauda aizies uz budžetu, tas nenozīmē, ka būs papildu nodokļi budžetam. Tas nozīmē, ka iemaksas tiks uh, pazeminātas, un um, tas nozīmē, ka daudz no ieņēmumiem galu galā nonāks nacionālajos budžetos, un tas būs nodokļu maksātāju interesēs. Paldies! Paldies tagad uh, Galpelčkundze. Paldies priekšsēdētājiem. Es gribētu apsveikt eh, šo ziņojumu, jo beidzot mēs skaidri pasakām, ka finanšu darījumi ir jāplieka nodokli tāpat kā citi darījumi. Un arī tādēļ, ka eh, tie ir devuši ļoti lielu eh, mērā tātad krīzi izraisījuši. To Eiropas krīzi, kas ne tikai ir ietekmējusi um, um, valsts budžetus, bet arī visus pilsoņus. Žēl, ka Eiropas nodokli nevar globāli līmenī piemērot un pat visā Eiropas saimnībā varbūt nē. Um, ehm, tomēr tā varētu dot eh, labumu visai Eiropai. Um, nodoklis ir labs instruments, kas var ļaut mums eh, finanšu darījumus eh, labāk <clears throat> pārvaldīt tādējādi mazinot iespēju, ka finanšu joma pilnīgi attālinātos no reālās ekonomikas. Finanšu jomai joma ir galvenais krīzes izraizītājs, tai bija pašai savu mērķi, tā nepalīdzēja mums no krīzes izkļūt. Ziņojums tiecas šo pretrunu mazināt caurspīdīgumu uzlabot un mazināt iespējas izvairīties no nodokļiem. Paldies! Paldies, nākamais runātājs Jorgs Leichtfrieds. Paldies, priekšsēdētā kungs, kolēģi ar FDN. Mēs eh, izveidojām instrumentu, kas eh, ļauj eh, taisnīgāk sadalīt šīs krīzes slogus. Mums ir instruments rokās, lai palīdzētu mm, ja piedzīt nodokļus no tiem, kas uh, nav tos maksājuši. Liela koncerni, bankas un tā tālāk. Un mums ir instruments, kas ļauj uh, veicināt izaugsmi reālā ekonomikā, nevis finanšu ekonomikā. Tur, kur šī izaugsme ir visvairāk nepieciešama. Tāpēc uzskatu, ka balsojot palāta pieņems pareizo lēmumu. Viena lieta gan ir, ar kuru neesmu apmierināts, tas, kas notiek padomē. Tas ir skandāls Uh, Kameronam un viņa draugiem izdodas uh, uh, īstenot viņa politiku, kas kalpo multimiljardieriem un koncerniem, un to piemērot visai Eiropai. Kolēģi, nu tad Kameronam un viņa draugiem padomē jāsaka nē, un mums jānobalso par FDN priekšlikumu. Paldies! Nākamais runātājs Karaskungs priekšsādātāja kungs, referentes kundze, godātie deputāti. Parlaments ar šo ziņojumu atkal apstiprina savu līdera lomu, ieviešot FDN sistēmu. Parlaments atbalsta ar šo ziņojumu priekšlikumus un uh, komisijas vadošo lomu šīs idejas īstenošanā un padome bloķē šobrīd piemērošanu visā Eiropā. Padome šobrīd bloķē uh, FDN piemērošanu visā Eirozonā. Un um, līdz ar to padome šobrīd padara FDN ieviešanu nerealistisku, ja tikai uh, vairākas valstis uh, piedalīsies, tad FDN kļūs par trūkumu, nevis par priekšrocību. Mēs vēlamies šo uh, blokādi izbeigt. Mums šķiet, ka uh, FDN jautājums uh, piedara pie procesuāli politiskiem jautājumiem un, manuprāt, darījumi ārpus biržas uh, jāpliek ar augstāku nodokli nekā darījumi biržas ietvaros. Mm, šādi palielināsim konkurētspēju Eiropas Savienībā un uh, stiprināsim, veicināsim izaugsmi un uh, piesaistīsim investīcijas. Paldies! Paldies, nākamais runātais ir Regneres kundze. Paldies priekšsēdētājiem! Šodien pirms uh, balsošanas par podmatu ziņojumu ir pienācis moments runāt skaidrā valodā. Un bez FDN mēs no krīzes neizkļūsim. Tā jau iz, izsakās trešā Austrijas pārstāve, un um, mēs visi atbalstām FDN. Mēs dzīvojam augsta riska apstākļos, finanšu tirgi mums, mūs noveduši līdz šai krīzei, Tagad uh, bankas jāglābi. Eiropa pašlaik piedzīvo ļoti dziļo krīzi. Un tieši tagad finanšu sektoram beidzot jāmaksā. Mēs maksājam nodokļus par visu, par darbu, par enerģiju. Un ar absurdi, ka mums joprojām nav finanšu transakciju nodokļa. Es sagaidu no šī nodokļa lielāku stabilitāti tirgiem, uh, īstermiņa spekulāciju iegrožošanu un uh, fokusēšanos uz reālo ekonomiku, labāku finansējumu reālai ekonomikai. Paldies! Nākamais runātājs ir Žans Luks Dehāne. Paldies priekšsādātājiem! Kā jau izskanēja vairāk kārt šodien, FDN ieviešanai jēga ir tikai tad, ja šai ieviešana ir Eiropas dimensija. Un tāpēc tikai loģiski ir atbalstīt komisijas un parlamenta priekšlikumu izveidot Eiropas nodokli un eh, padarīt to par eh, Eiropas Savienības pašu resursiem, lai Eiropas budžetam būtu stabilāks pamatoju, pamats un, kā jau vairāk kārt izskanēja, tas veicinās izaugsmi. FDN ieviešana kā Eiropas Savienības uh, pašresursi, ņemot vērā uh, kritērijus, kā uzsvēra Lamasūra kungs un um, arī komisija, mums palīdzētu. Tas palīdzētu arī budžetam. Šis budžets kļūtu par izaugsmas budžetu un nodoklis par uh, izaugsmas instrumentu. Uh, Tas atvieglotu nacionālo budžetu situāciju, jo tiktu mazinātas iemaksas Eiropas budžetā. Līdz ar to eh, instrumentam ir duāls um, mērķis. Eh, tas veicinātu izaugsmi un nodarbinātību. Paldies, Lama Sūra kungs tagad. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es priecājos par šo diskusiju. Katru nedēļu eh, kādu politisku līderi eh, dzirdam, eh, paziņoj, paziņojam par eh, kādu ļoti līdzīgu projektu, it kā tā būtu viņa personīgs ieguldījums, bet mēs par šo projektu runājam jau gadiem ilgi. Tagad sākām runāt konkrēti, mums ir eksperta grupa, kas sešas mēnešus pie tā ļoti konkrēti strādā. Uh, Šemet kungam paldies par viņa ieguldījumu. Mēs um, runājam par nodokli līdzīgu PVN, un uh, tas nav penalizējošs nodoklis. Šis no, šim nodoklim ir uh, pietiekami liels aptvērums. Praktiski tas ļauj izvairīties no uzņēmē darbības uh, pārlikšanas. Šim nodoklim Ir mērķis atvieglot nacionālo slogu nacionāliem budžetiem un atbalstīt Eiropas Savienības budžetu. Protams, grūti ir vienoties, bet uh, mūsu prioritāte ir um, Eiropas Savienības budžets. Un, uh, ja dalību valstu iemaksas tiks uh, samazinātas, dalībvalstīm vieglāk būs apkarot pašu deficītu, un uh, kas to neatbalsta, nu tad pa, pašiem sliktāk. Nākamais runātājs Kāzas kungs. Nākamais runātājs Kāzas kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Runājot par finanšu sektoru, tad eh, tas eh, tiešām ir veicinājis krīzes padziļināšanos, kurā mēs šobrīd dzīvojam. Un es tiešām uzskatu, ka finanšu sektoram vajadzētu arī par to maksāt. Un tomēr es nedomāju, ka FDM ieviešana ir pareizais veids, kā cīnīties pret finanšu sektoru vai liktam maksāt. Vispirmām kārtām galvenokārt eh, nodokli jau maksās klienti, un otrām kārtām es uzskatu, ka šis nodoklis uh, ir nepareizais veids, kādā veidā eh, noteikt Eiropas Savienības uzraudzību finanšu tirgiem. Ņemot vērā patreizējo situāciju, es uzskatu, ka mums vajadzētu iestāties par to, lai mēs izveidotu adekvāti dzīvot spējīgu finanšu sektoru, kas būtu arī konkurētspējīgs. Mums būtu jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, nākot klajā ar šādu nodokļa ideju vai izveidojot tādu politiku, kas eh, neveicinātu finanšu vienotīgu. Arī komisijas eh, seku novērtējumā nav varbūt eh, konsekvences par to, ko šis nodoklis dos. Komisija arī ir, izveid, arī ir izteikusi savu kritiku, un eh, es neiestājos par FDN izveidošanu, un es vēlētos pamudināt kolēģis noraidīt komisijas priekšlikumu. Paldies, priekšsādātājs, paldies! Un tagad, dāmas un kungi, nedaudz izmaiņas mūsu programmā, jo Vestāgars kundze ir jādodas projām, un es tagad došu vārdu Vestāgars kundzei. Prieksēdētāja kungs, godātie deputāti. Lielas paldies par šo ārkārtīgi niansēto dziļo pārskatu. Tas ļoti skaidri parādīja, ka tas darbs, kas ir padarīts gan no komisijas puses, gan parlamenta puses par FDN, ka šis darbs ir bijis ārkārtīgi auglīgs. Un šobrīd jau ir skaidrs, ka parlaments gan ar referentus, gan ar ēnu referentu darbu pierāda parlamenta pārliecību. Pie tam arī daudzas parlamenta komitejas ir piedalījušās šajā darbā. Katrā ziņā šobrīd viss ceļ ved uz padomi, un es tiešām ceru, ka mēs šo jautājumu izskatīsim padomes galotni tikšanās brīdī jūnijā. Šajās debatēs eh, patiesībā parādījās eh, pārliecība par to, ka ir nepieciešams iestāties par adekvāti darbojušos finanšu sektoru, par to, ka būtu adekvāta ekonomiskā izaugsma, kuram būtu pieejama investīcijas, kad ir adekvāti jāizveido finanšu sektoru dzīvotspējīgi veselīgi produkti, un arī, ka ir jāveicina veselīgs un dzīvotspējīgs darba tirgus. Tāpēc eh, parlamenta sagatavotais priekšlikums ir par to, ka ir jāatregulē, labāk jāregulē finanšu darbības. Un eh, jau šis pirmais rezultāts, eh, protams, balstās uz iepriekšējo prezidentūru darbu, un mēs vēlamies debatēs ieviest atvērumu procesu. Es uzskatu, ka šajā procesā atrunāties stūrakmeņi ir ārkārtīgi būtiski. Tātad um, trilogā mēs mēģināsim um, panākt uh, kredītreitinga aģentūru lielāku neatkarību un mēģināt uh, atklāti diskutēt par to, kādā veidā notiek kredītreitingu piešķiršana. Vēl bez tam es ceru, ka parlaments augstu novērtēs, un esmu to jau piedzīvojusi, proti tā saucamās projekta obligācija ieviešanas. Un visbeidzot. Pavisam drīz sāksies trialogs par eh, tā saucamo kapitāla daļu. Tas ir ārkārtīgi plašs darbs, kurā mēs esam eh, strādājuši kopā ar komisiju, kurā mēs runājam par to, kādam, cik lielam ir jābūt kapitālam, kādas kvalitātes kapitālam, cik lielas ir likviditātes, un arī par to, kādā veidā finanšu institūcijai var, kādā veidā finanšu institūcija var izmaksāt bonus un dividendes. Katrā ziņā šobrīd 27 valstu ietvaros ir notikušas diskusijas par to, kā stiprināt finanšu tirgu, un padomē ir vienprātība, ka mums ir nepieciešams kvalificētais vairākums šā lēmuma pieņemšanai. Katrā ziņā padomi vēlas iestāties par labāk atregulētu un pāraudzītu finanšu sektoru. Diskusijas par FDN tādajādi papildina jau ļoti saspringto finanšu tirgus atregulējumu darba kārtību. Un šobrīd jau vairāk uzdev jautājums pie tam nobām pusēm, gan tie deputāti, kur atbalsta FDN, gan tie, kur ir pret. Tātad visi deputāti uzdev jautājums par to, kā tas darbosies. Kurš tad gal beigās būs tas, kas gala beigās maksā FDN? Kādas būs iespējas izvairīties no FDN? Vai tas tiešām samazinās spekulācijas finanšu tirgos? Un arī kāda būs plusi un mīnusi pastiprinātajai sadarbībai, ja par šo pastiprināto sadarbību padome vienprātīgi vienosies? Katrā ziņā padome vēlas eh, vēlas atbalstīt šo FDN, bet uh, par pastiprināto sadarbību jau vienprātība nav tik liela. Un visbeidzot, vēlētos pieminēt arī diskusijas par to, cik lielā vērā, vērā šim FDN, cik lielam šim FDN vajadzētu būt un kur tam vajadzētu nonākt. Padomu turpinās strādāt pie šo jautājumu atrunāšanas. Uh, Mēs pierakstījām visu debatēs izskanējušo, un arī parlamenta priekšlikums tiks iekļauts padomas tālākajā darbā, un mēs arī uzklausīsim parlamenta balsojumu. Protams, ka mūsu darbs notiek dialogā gan ar komisiju, gan ar parlamentu, un arī turpinājumā mēs eh, turpināsim diskutēt par alternatīvām FDN. Kā jau es savos ievadvārdos teicu, ir vairāki veidi, kā ar nodokļiem apli, aplikt finanšu sektoru. Tā saucamais Tobijas skats un arī to, Tobijas nodoklis un arī citi nodokļi. Un arī tā saucamās finanšu darbības adekvātuma nodoklis. Es vēlētos pateikties par ļoti labajām debatēm. Es, uh, Vēlos jums visiem apgalvot, ka mēs ņemsim vēlā, vērā jūs teikto padomus tālākajā darbā. Paldies! Thank you very much, minister. Paldies ministrei! Es e, novēlu jums e, laimīgu ceļu mājup, un tagad mēs uzsākam brīvā mikrofona procedūru. Kā jau parasti ir trīsreiz vairāk runāt gribētāji nekā ir paredzēts, es došu vārdu pusē no runāt gribētājiem, un es ārkārtīgi strikt pieturēšos pie vienas minūtes. Pirmais runātais Kelī kungs, lūdzu. Paldies, prieksādētāja kungs. Tiešām runājot par nodokļiem, tad jā, ir iespējams izvairīties no nodokļiem un ja politiskie vadītāji nespēja vienoties par nodokļiem, tad finanšu institūcijām izdodas no tiem izvairīties. Tādējādi finanšu institūcijas iegūst, kamēr politiķi tikai runā. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai vairāk vajadzētu izdarīt spiedienu uz G20 samitu, lai tas mēģinātu šādu nodokli ieviest visā pasaulē. Tas, ka FDN tiks ievies 27 dalību valstīs, diez vai kaut ko atrisinās. Un, ja tas tiks ievies, tad tas varētu būt savu veidu pilotu projekts. Raudzēsimies, kā tas darbojas 2-3 gadu garumā. Un eh, visām finanšu darbībām ir jābūt pārskatāmām, bet man ir šaubas, ka tā būs. Paldies, prieksēdētājs, paldies. Nākamais runātājs Tabaidīkungs, lūdzu. Paldies. Priekšsēd, kolēģi, Eiropas finanšu darījumu nodokļu ieviešanu es arī tādēļ uzskatu par svarīgi, lai Eiropas pilsoņi skaidri redzētu, ka Eiropas Savienība e, saprot, ka nevis viņiem, bet e, finanšu e, sektoram ir jāmaksā par krīzes izraisīšanu. Tas ļaus mums arī spekulatīvos darījumus aplikt ar nodokļu un taisnīgā krīzes nastas sadalīt, un tomēr Ungārijas valdība ar uh, moto darījuma nodokli apliek uh, patērētājs, bet Ungārijā ieviešamais darījuma nodoklis nekāda nav saistīts ar šodien apspriežamo nodokli. Tas būs papildinās pilsoņiem bankas darījumi, bankas uh, maksājumi ar bankas kartītēm, vēlreiz uzsver, ka finanšu tirgu un starptautisko oligārhi jāpliek ar nodokli. Paldies, un nākamā runātāja Mirandas skundze. Paldies, priekšsēd, komisārkungs, deputāti Podimāta. Mums ir jābūt drosmīgiem. Podimātas kundze, jums jābūt drosmīgai. Mēs nerīkstam baidīties no finanšu sistēmas. Finanšu darījuma nodoklis ir politisks signāls. Es ceru, ka pilsoņi arī apsveiks to, ka mēs šādu solis param. Mums ir jārisina banku sektora atbildības jautājums par krīzi, un ar šo nodokli cerams mēs spekulācijas turpmāk maznāsim, kā arī uzlabosim Eiropas investīciju iespējas un radīsim jauns darbvietas, nodrošinās caurspīdīgumu, mazinās spekulācijas manā valstī. Ir piemērs, kā tas simtiem tūkstoši cilvēku skār banku spekulācijas cilvēki ir investējuši naudu, bet nevar to saņemt apakai. Paldies, nākamā runātāja Anģelī Līkundze. Paldies, priekšsēd. Parlaments šodien var raidīt padomē nepārprotams signālu par finanšu darījumu nodokļu ieviešanu arī pilsoņiem un uzņēmumiem. Tas būs skaidrs signāls, jo viņi mums ar vienu jautā, ko jūs dariet. E, finanšu krīzes sakarā. Konkrēta rīcība būtu finanšu darījuma nodokļu ieviešana, kas ienestu mūsu kasē gandrīz 60 miljārdus eiro. Šos līdzekļus varētu ieguldīt izaugsmē, attīstībā un lai mazinātu nodokļu slogu uz pilsoņiem. Tas būtu arī tikai taisnīgi, jo finanšu jomai to prasa mūsu pilsoņi ir jādod savus ieguldījumus uh, uh, ekonomiskās krīzes pārvarēšanā. Paldies Podimatas kundzei par darbu. Paldies nākamais eh, runātājs Beņovas kundze, Flaškovs Beņovas kundze. Paldies priekšsēžu kungs, komisāru kungs, darbie kolēģi. Šodien parlaments balsojumā var radīt ļoti svarīgu signālu ne tikai padomē un tiem dalībvalstu pārstāvjiem, kas šo svarīgo soli noraida, bet arī pilsoņiem. Līdz šim tie bija es pilsoņi, kuriem nācās iznest finanšu sektora radītos zaudējumus. Ar finanšu darījumu nodokļu ieviešanu Mēs palīdzēsim arī krīzes sekas pārvarēt ne tikai atsevišķajās dalībvalstīs, bet arī pozitīvi ietekmēt ES budžetu kopumā. Tādēļ ir svarīgi domāt arī par to, kā šo nodokļu ienākums izmantot un kā tas atsauksies uz e, dalībvalstu e, ieguldījumiem mēs budžetā, kā to samazināt. Es domāju, ka mēs gandrīz 57 miljārdus eiro varam iegūt, e, stiprinot vienoto tirgu. Uh, Tas arī mazinās tirgus kropļojumus un spekulācijas. Paldies, nākamais runātājs. Paldies, priekšsēd. Mēs, Āroškungs, pasaules ekonomiskā krīze ir skārusi smāri mūs visus, un tādēļ Eiropas valdības tikai eh, samazinot ar lieliem budžeta taupības pasākumiem varēja vispār izdzīvot. Finanšu joma ir saņēmusi ļoti būtisku valsts uh, budžeta atbalstu, bet nav devusi ieguldījumu, lai ļautu no finanšu krīzes izkļūt. Ekonomiskā krīze un darījuma nodoklis. Tas ir viens no svarīgākiem jautājumiem starplaikā kļūs. Šādi mēs mazināsim spekulatīvos darījumus, radīt papildu ienākumus 57 miljārdu eiro apjomā un nastu godīgāk sadalīt. Tādēļ es ticu, ka FDN būtu jāpiemēro globālā līmenī. Eiropas Savienība ir vislielākais globālais finanšu tirgus, tādēļ ir mūsu atbildība spērt pirmo soli šajā virzienā. Paldies, vārds Liberātska kungam. Paldies priekšsēdi. Es vēlētos pateikties Anī Podimatā kundzei un apsveikt viņu ar šo ziņojumu. Es ar prieku arī konstatēju, ka komisijas savu nostāju mainījusi un arī no padoms puses jau pūš jaunas vēsmas. Es gribētu Dānijas prezidentūru aicināt izdarīt papildu pūliņus, lai mēs varētu darboties vienotā frontē. Mazliet bažas rada EPP neviennozīmīgā attieksme. Daži e, šīs grupas runātāji izklausījās tā, mēs zviedri, mēs briti, nu, šeit parādās tāds partikulārisms. Lai ietaupītu miljonus, mums ir jārunā par to, kā miljardus ieņemt kurus mēs, kā Eiropas Savienība, varam izmantot kā pašlīdzeklis jaunu darbvietu radīšanai, attīstības veicināšanai. Paldies! Paldies pēdējai runātāji Žubēra kundze. Brigāda, senjor prezident. Uh, eh, Deste pelo menos. Paldies, priekšsādātāji. Mēs. Uh, Esam gadiem ilgi runājuši par labu FDN. Tas ir svarīgs instruments, lai apkarotu spekulācijas, kaut arī ar to vien nepietiek. Mums nepieciešami drosmīgāki pasākumi, lai izbeigtu eh, spekulācijas un eh, nodokļu oāzes eh, izskaustu. Bet um, šis instruments tomēr uh, nesoda tik stingri uh, tieši tās struktūras uh, atvasinājumus, piemēram, kur spekulācijas ir visintensīvākas. Turklāt uh, te vajadzētu vairāk rūpēties uh, par um, pilsoņiem, nevis domāt par uh, dalību valstu iemaksām budžetam. Šīs problēmas mēs tāpat uh, neatrisināsim. Palīdzēs tikai vairāk sociālās un ekonomiskās kohēzijas. Paldies, brīvais mikrofons tagad beidzas un šimeta, komisārs Šemeta uzstāsies. Paldies, priekšstādātā kungs, godātie deputātie, ministres kundze. Paldies jums par atbalstu FDN. Tas ir ļoti nozīmīgs signāls mums visiem padomēm. Diskusijas padomē turpinās, tiek veikta tehniskā analīze, tiek risinātas sarunas. Neformālajā ekofina sanāksmē martā ministre piekrita turpināt darbu pie komisijas priekšlikuma. Šādi um, mēs izpētīsim um, opcijas, um, variantus, kas īstermiņā varētu būt visinteresantākās. Un uh, e jūnija Ekofin padomē uh, šis jautājums tiks attīstīts tālāk uz priekšu, pat starp laikām pētīšu šo jautājumu, uh, kā tātad spēles noteikumus padarīt taisnīgākus, kā tik galā ar globāliem izaicinājumiem, klimata pārmaiņas, citi draudi videi. Uh, Mēs uh, dzirdam arī par bažām sakarā ar FDN ieviešanu. Šis bažas ir pamatotas, ir arī specifiski faktori. Bet es ceru, ka tehniskā analīze dalībvalstu līmenī, ekspertu līmenī palīdzēs šīs lietas precizēt, un komisija dos savu ieguldījumu. Ļaujiet vispārīgāk izteikties. FDN palīdzēs uh, uh, uzlabot attiecības starp finanšu sektoru un uh, pilsoņiem, kas uh, ir cietušas uh, iepriekšējo gadu laikā. Atgūstot šo uzticēšanos un uh, virzot uh, finanšu sektoru vairāk uz reālu ekonomiku, FDN uh, ļauj palīdzēt mūsu izaugsmas darba programmai. Paldies! Un tagad es vēlētos dot vārdu noslēguma teiktajām Podematas kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Vispirmām kārtām, godēja kolēģi, lai būtu konsekventi mūsu nostājā, es vēlētos visiem atgādināt, ka Eiropā jau šobrīd deviņās valstīs tiek piemērots tādā vai citādā veidā FDN, un um, tādējādi Eiropā šis nodoklis jau eksistē un eh, mēs joprojām runājam par lieliem finanšu centriem, kurus saglabājuši šajās valstīs. Tas nozīmē, ka nopietni izvērtējot FDN nozīmi, mums nebūtu jāpārvērtē tas, kādā veidā šīs finanšu institūcijas darbojās. Otrām kārtām divi kolēģi, kur izteica savas bažas par to, kā FDN negatīvi varētu ietekmēt eh, gan mājasaimniecības, gan ekonomisko izaugsmu. Patiesība ir tāda, ka uzņēmēji un mājasaimniecības jau cieši finanšu krīzes apstākļos tieši tāpēc, ka finanšu sektors nav sakārtots, tāpēc, kad ir ārkārtīgi augsti nodokļi par citiem nosacījumiem, tādiem kā darba tirgus. Šemetas kunga teiktie vārdi, ka izņēmumi varētu radīt veselu virkni izkropļojumu. Es vēlētos jums atgādināt, ka ekon komitejā, ekon komitejas balsojumā mums izdevās panākt kompromisu. Tādējādi mēs izslēdzām veselu virkni izņēmumu no šīs direktīvas. Mēs esam gājuši pretim, panākot kompromisu. Es, protams, saprotu, ka šis kompromiss vēl nav nobra, nobalsots. Un tomēr FDN neietekmēs ilglaicīgus ieguldījumus, un tādējādi tas varēs labvē, labvēlīgāk ietekmēt pensiju fondus un to noguldījumus. Bet ja mēs vēlamies nākt klajā ar vēl veselu virkni izņēmumiem no investīciju instrumentiem, no investīciju in, no ieguldījumu produktiem, tad tas nebūs attiecīgi ar mūsu vēlmi. Un noslēgumā, godātie kolēģi, es vēlētos griezties pie jums ar lūgumu atbalstīt Eiropas Savienības FDN un tādējādi pateikt eh, ārkārtīgi spēcīgu politisku ziņu padomē. Tas ir svarīgi šodien, jo šodien notiek Eiropas Savienības padome, padomas, eh, Eiropas Savienības padome par ekonomisko izaugsmu. Tādējādi mēs pateiksim savu nostāju, jo jau, šu, jau pašā sākumā, mēs krīzes sākumā esam iestājušies par to, ka ir jāveicina ekonomiskā izaugsme. Paldies! Paldies, dāmas un kungi! Tagad mēs noslēdzam debates un šobrīd balsošana būs 12.